jautājumu balsosim rīt. Man ir viens paziņojums, pirms vērsīsimies pie nākamā darba kārtības punkta. Gribu informēt, ka saskaņā reglamenta 231. panta 4. punktu nav izteikts eh, lūgums balsot par koriģējumu, par kuru tika paziņots vakar pulkstens piecos. Līdz ar to šis koriģējums ir, eh, ir pieņemts.